Es esmu pateicīgs eh, sadar jums un esmu gatavs sadarboties ar jums arī nākotnē. Paldies. Paldies, komisārku. Mēs balsosim par šo ziņojumu rīt pusdienas laikā. Nākamais jautājums darba kārtībā ir Oliņaka kunga ziņojums par Eiropas Savienības stratēģiju eh, Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīmi turpmākajā kohēzijas politikā. Četras minūtes jums, eh, referenta kungs. Priekšsēdētāji, cienījamie klātesošie, vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem par ārkārtīgi radošu un auglīgu darbu, jo mēs šeit runājam par kohēzijas aspektiem. Uh, Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģiona un makro reģiona nozīme turpmākajā kohēzijas politikā skaidri uzsver to, ka reģioniem ir īpaša loma politikas jomās, piemēram, transports, zivsaimniecība, zinātniskie pētījumi un citās jomās. Šādā gadījumā 2004. gadā bija iezīmēta jauna stratēģija, kad uh, ast, Kopš tā laika 8 no 9 Eiropas, 8 no 9 Baltijas, vār, Baltijas jūras valsts ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalību valstīm. Šeit ir jārunā par infrastruktūras standartiem un arī par to, ka Baltijas jūrai ir īpaša struktūra un īpaša ietekma, ietekme uz Baltijas jūras valstīm. Un, diemžēl mēs nevaram šobrīd teikt, ka ekosistēmas iznīcināšanai un uh, um, jūras piesārņošanai uh, ir izdomāti kādi konkrēti strateģiskie pasākumi, lai cīnītos pret šiem aspektiem un nav arī pien, pienācīgi inovatīvu aspektu. Mūsuprāt, ir jāizmanto mūsu iedzīvotāju um, intelektuālais potenciāls un varam uzlabot makro reģionu rādītājus. Šādā gadījumā varēsim uzlabot arī visas Eiropas Savienības attīstības iespējas tas ietekmē ekonomikas stratēģiju, un uh, tieši strateģiskā līmenī ir jādomā par Baltijas jūru. Nedrīkstam aizmirst, protams, arī par sociālajiem aspektiem ir jāuzlabo situācija. Uh, Baltijas jūras valsts iedzīvotājiem gan no turisma viedokļa, gan no visiem sociālajiem aspektiem. Nākamais aspekts ir saistīts ar pilsonisko sabiedrību, kas nodrošinātu uh, demokrātiskās sistēmas darbību, un šādā veidā varēsim palielināt un pātrināt integrācijas procesu. Bet mēs nevaram runāt par šādām izmaiņām, ja neuzlabosies cilvēka ekonom ekonomiskā situācija. Tas nozīmē, ka pirmais jautājums ir jauna darba vieta ražošana. Mēs varam Baltijas jūras reģionu izmantot kā eh, pilotu reģionu, uh, tā, lai risinātu jautājumus, kas saistītu kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Uh, pieminētās politikas ietvaros ir piedāvāti dažādi risinājumi, bet ņemot vērā to, ka tā ir daudz sektoru politika, tad mēs varam šeit runāt par ļoti konkrētiem avotiem, par ļoti konkrēto finansējumu. Runājot par nākamo programmēšanas periodu. Ņemot vērā šo stratēģiju nākotne, mēs ar lielu interesi skatāmies Eiropas komisijas iniciatīvu attiecībā uz datu bāzes izveidi ar paraugprakses piemēriem, lai skaidri redzētu, kādi veidi, kādas metodas efektīvi darbojas. Eiropas Savienības eh, Baltijas jūras stratēģija un turpmākās makroreģionu stratēģijas ļaus izstrādāt ļoti konkrētus un labus instrumentus, tāpēc ir ļoti svarīgi analizēt šo stratēģiju, un tas kļūs savukārt par atskaites punktu citiem līdzīgiem projektiem un priekšlikumiem. Tad vēl ir jāatcerās, ka šeit ir jāuzsver būtiskākais jautājums, respektīvi, vai šī stratēģija tiks īstenot kohezijas uh, stratēģijas ietveros, vai arī kādā citā veidā, kādā veidā tad tiks nodrošināts Eiropas Savienības finansējums. Mikro, makro reģionu attīstībā šajā gadījumā strateģisks jautājums. Tas nodrošinās mūsu teritoriālo integritāti un uh, mēs varēsim panākt arī labāku in integrāciju, ko ir veicinājusi Eiropas Savienība jau no paša sākuma. Mums ir visas iespējas izmantot Baltijas jūru kā piemēru, kā uh, labu iespēju attīstīt makro reģionus Eiropas Savienībā. Un tā būs, tas būs arī labs piemērs veiksmīgai integrācijai. Paldies! Kelly, za... Kelly kungs, Zabada, Boris Kaļinovskis, Lumans, Senelova, Tabači un Kerskī, lūk, šādi runātāji. Kielīkungs, viena minūte vai mazāk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atbalstīt šo stratēģiju. Un arī Baltijas valstu pieeja šim jautājumam. Šī stratēģija ietekmēs gan šīs valsts, gan arī Eiropas Savienību kopumā. Šeit ir trīs galvenie elementi, trīs nē, pirmkārt nav papildu finansējums, tad vēl nav papildu likumi un arī netiek veidotas papildu institūcijas. Mums vajadzētu sanākt visiem kopā, lai atrisinātu mūsu kopīgās problēmas, kas ir saistīts ar vidi, arī labklājību un ļoti daudz, kas ir ir panākams tieši ar šo stratēģiju. Un to varētu arī ņemt par piemēru nākamo makro reģionu veidošanai. Lūdzu, nākamais runāties viena minūte. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Zesātis kungs. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas stratēģija Baltijas jūras reģionam nozīmēs arī ilgspējīgu un stabilāku attīstību. Tomēr mums ir jāņem vērā arī e, regulāri šī dokumenta pārskata procesi. Un, manuprāt, lielākais izaicinājums šim reģionam ir radīt funkcionējušu transportu sistēmu, un šis transports savienotu gan jūraseļus, gan arī sauzemes ceļus. Tāpēc es esmu ļoti gandarīts, ka mans grozījums, ko es ierosināju par um, to, ka vajadzētu ņemt vērā arī Centrāla Eiropas transporta koridoru, tas ir ietverts, jo šāds transporta koridors ir piedāvā visīsāko tādu savienojumu veidu, un šāds savienojums uh, transporta ziņā tos maksimālo efektu varēs iz, izmantot efektīvi gan infrastruktūru, gan arī attīstīt pilsētas un reģionus un attiecīgi nodrošināt um, labklājības telpas veidošanu. Tas ir ļoti svarīgi gan ekonomiski, gan arī kulturāli un ekonomiski. Borisa kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es Gribētu arī pateikties uh, Lēni Čaka kungam par šo lielisko ziņojumu. Uh, šis projekts ir tiešām izaicinājums kohēzijas politikai. Makro reģionu veidošana ir ļoti interesants koncepts, un šeit ir ietverts arī Baltijas jūras reģions, un mēs runājam arī par vidusjūras reģionu. Zasādas kungs arī runāja par kaut ko ļoti svarīgu. Šeit mēs runājam par Baltijas jūru, bet ir jāpaturprātā, ka uh, Bez tam mums ir arī vidusjūras projekts, un mēs šīs divas jūras varētu savienot, tāpēc ir jāizveido transporta koridors, ir jāatrod nauda, lai šo transporta koridoru izveidot. Šeit ir divi tādi elementi, kur ir jāveicina izaugsme, un attiecīgi šie divi punkti ir jāsavieno. Es zinu, ka par ten transporta savienojumiem joprojām tiek veiktas diskusijas, savienojot gan jūras ceļus, gan dzelzceļus, arī uh, sauszemes ceļos. Ļoti svarīgi to turpināt runāt, un tad būs patiesa kohēzija. Es Senelovas kundze, viena minūte, lūdzu. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Paldies, komisāra kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Transporta komiteja viesojās gan Igaunijā, gan Latvijā, un tur mēs diskutējām par transportu situāciju. Un tad mēs runājam ne tikai par savienojumiem austrumu virsienā, jo tur ir ļoti daudz šaurās vietas, piemēram, Narvā, Igaunijas Krievijas robežā ir jāgaida vairākas dienas, lai šķērtot robežu, bet arī citi savienojumi punkti ir ļoti svarīgi. Un tāpēc mums ir jāpasvītro to, ka ir ārkārtīgi svarīgi saistīt koridoru formā Baltijas jūras reģionu un Adrijas jūru un Vidus jūru. Esmu e, pārliecināta, ka tas e, tiešām spēlē savu pozitīvo lomu un attīstīs šo reģionu. E, paldies, Taboidīkungs, viena minūte. Es gribētu arī pateikties referentu kungam, jo Baltijas Baltijas um, jūras stratēģija ir pirmais šāds makro reģions, kā funkcionāla telpa Eiropas Savienībā. Uh, tad tie, kas grib atbalstīt Donavas uh, reģiona veidošanu, šeit mēs varētu ņemt paraugu no Baltijas jūras reģiona. Un viena šāda mācība, ka nevajadzētu noteikt pārāk daudz prioritātes, uh, vajadzētu vienoties par divām, trim galvenajām prioritātēm. Un tad šīs divas vai trīs varētu savest kopā visas valstis ap Donavu. Transports, vides aizsardzība mums ap Donavu ir svarīgas lietas. Donavas upē ir jābūt tīrai, ir jābūt bioloģiskai daudzveidībai. Un tas būtu tā kā otrais mērķis. Un trešais mērķis varētu būt turisms. Un 2011. gadā Ungārijas prezidentūra eh, saņem savus pilnvarus. Un tā būs mūsu prezidentūra, eh, Ungārijas prezidentūra prioritāte. Un mēs ļoti ceram, ka Šefkovičs kungs no komisijas mūs atbalstīs. Mēs ļoti gribam, lai jūs strādātu arī ar mums pie mūsu projekta, un mēs varam ļoti daudz mācīties no Baltijas jūras reģiona, veidot savu Donavas produktu. Priekšsēdētā kungs, es nāku no Gdaņskas. Gdaņska ir pilsēta pie Baltijas jūras. Tāpēc, protams, es atbalstu šo projektu, bet no otras puses man ir divi tādi, tādi aizspriedumi. Mums vispirms ir nepieciešami papildu līdzekļi, nepieciešams vairāk naudas. Ja nebūs līdzekļu, tad mēs vienkārši diskutējam. Tad mums vajadzētu izlemt, vai mēs piešķirsim papildu naudu stratēģijai, vai arī ņemsim kaut kādu citu finansējumu avotu, vai arī griezīsim nos kaut kur citur. Uh, bet tas nebūtu pareizi. Un tad otra tāda iebilde ir saistībā ar to, ka tā ir ļoti piesārņota jūra. Un arī aspekts par Nord Stream. Protams, mums ir jāmazina atkarība no Krievijas gāzes piegāžu ziņā, bet Eiropas Savienības pozīcija nav konsekventa. Mēs nosā... drīzāk vajadzētu teikt nē Nord Streamam. Kaļienovska kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties Oleņķaka kungam par sagatavoto ziņojumu. Šis ir pilota projekts, kas ir veltīts Baltijas jūras reģionam, un ja tas gūs panākumus, tad tam varēs sekot citi līdzīgi projekti. Stratēģijas jau. Un ochrona środowiska i Mums ir jāsagatavo pareizā augsne turpmākai darbībai, e, mums ir jāizskauž dažādi trūkumi un atšķirības, kas pastāv starp dažādiem reģioniem. Mums vajadzētu veicināt Baltijas jūras reģionu valstu attīstību. E, tas ir beziebildumu nosacījums, lai varētu gūt panākums, un tas ir no svara gan Eiropas Savienības, gan vietējā, gan e, dalību valsts līmenī. Paldies tagad Luhana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Baltijas jūras reģiona stratēģija veido integrētu ietvaru, ņemot vērā visas līdz šim izvirzītās vadlīnijas. Protams, jāņem vērā arī visi izaicinājumi, kas pastāv šajā reģionā. Un mēs tāpat runājam par pilotu projekta izveidi, Eh, šīs stratēģijas eh, panākumi gludinās ceļu turpmāko stratēģiju panākumiem. Mēs varam runāt arī par Donavas eh, stratēģijas izveidi. Es domāju, ja tas vainagosies ar panākumiem, tas būs nozīmīgi visam attiecīgiem reģionam. Dalību valstīm ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, kas ir nepieciešami šajā programmēšanas periodā. Tāpat ir jāuzsver tas, ka ir jāizmanto uh, tās spēcīgās puses, kas pastāv šajā reģionā, ir jāizmanto vairāk kopienas finansējumu, lai varētu radīt pievienoto uh, vērtību šajā reģionā. Paldies, un tagad uzstāsies Šefkovičs kungs komisijas vārdā, lūdzu. Liels paldies, paldies referentam par sagatavoto ziņojumu. Paldies arī par Eiropas parlamenta apņēmību uh, īstenot Baltijas jūras reģionu stratēģiju. Šis jaunais makro reģions uh, nozīmē jaunu posmu konkrētā darbā, un panākumi būs ļoti lielā mērā atkarīgi no piedāvātā rīcības plāna un tā īstenošanas. Reģionu uh, apņēmība eh, būs eh, galvenā panākuma ķīla, iztenojot Baltijas jūras stratēģiju. Pirmo reizi mēs esam sagatavojuši integrētu stratēģiju, kas veltīta vairākām dalību valstīm, kas sastopas ar līdzīgām uh, problēmām un varētu uh, gūt labumu no konkrētiem ieguvumiem. Mēs esam mēģinājuši šo projektu uh, izveidot atbilstošu valstu vēlmēm un interesēm. Mums ir jāsazinās ar jaunajām valdībām, jāizmanto jaunas darba metodas un jāpāriet no vārdiem pie darbiem. Tāpat mēs vēlamies uh, Uh, izveidot labāku sinerģiju, varētu izmantot vairākus finansējuma instrumentus, uh, apkopot vairākas programmas, uh, reģionālos un vietējos instrumentus, visu to apkopot vienā mērķī, izveidojot makroekonomisko pieeju vairākiem reģioniem kopā. Mums jādomā arī par enerģētiku, transporta drošību, drošumu un to, ka šī stratēģija piedāvā uh, labāk apvienot vairākas galvenās politiskās vadlīnijas un var arī panākt tādu labu atgriezinisko saikni šajā jomā. Mēs jau esam pieredzējuši to, ka vairāk projekti ir tikuši izstrādāti, ir veicināti to tempi, ir bijušas līdzfinansējuma programmas, īstenojot šādu projektu virzību. Komisija ir apņēmības pilna uh, turpināt darboties tikpat aktīvi, ņemot vērā, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz. Uh, 14. un 15. oktobrī Tallinā notiks uh, tikšanās. Mēs varēsim novērtēt to, cik veiksmīgi ir bijusi šī stratēģija pirmā mēneša darbības laikā. Eh, vide ir eh, Baltijas jūras stratēģijas eh, viens no četriem pīlāriem. Mums ir jāsaprot, ka jūra arī ir viens no galvenajiem šī plāna stūrakmeņiem. Daudz no runātājiem minēja arī transporta jomu, tas arī ir jautājums, kas ir jāplūko pietiekam saskaņoti. Ir arī vairāk citi projekti, kas ir jāplūko, runāsim par ten tīkliem, prioritārajām transporta asīm, un uh, tie ir tie aspekti, projekti, kas varēs palīdzēt šo eh, reģionu labāk integrēt eh, kopīgajā Eiropas kartē. Daudz runāja par makro reģionu nozīmi, un es domāju, ka pirmie gūtie rezultāti ļaus mums novērtēt, cik augsta un uh, patiešām nozīmīgi ir bijusi šī pievienotā vērtība Baltijas jūras reģionu kontekstā. Mēs vērtējam pašreizējo stratēģiju, un kā Tabaģī kungs teica, uh, Eh, es patiešām esmu lepns eh, pārstāvēt Slovākiju, kur šādu projektu arī tiek īstenoti, un es būšu pat vēl priecīgāks, ka tad, kad Hāna kungs, eh, kas nāk no šī reģiona, arī sniegs savu palīdzīgo roku, lai turpinātu padziļināt šo stratēģiju. Vajadzētu padomāt, kāda ir. Uh, kāda ir iespēja iesaistīt reģionus eh, šajā kopīgā darbā, kādas jaunas sadarbības formas ir iespējams atrast un uh, ir jāpadomā par tām vajadzībām, uh, ko ir nepieciešams apmierināt. Es novēlu jums daudz veiksmes turpmākajā darbībā, īstenojot uh, šo stratēģiju. Un, eh, protams, to arī pilnveidojot. Un es arī novēlu veiksmi Ungārijas prezidentūrai, kas eh, sāksies 2011. gadā. Un ceru uz tikpat veiksmīgu sadarbības garu arī turpmāk. Paldies! Paldies! Eh, balsojums notiks rītdien pusdienas laikā. Tagad runāsim par pēdējo ziņojumu šovakar. Tas ir Rodi Krācas cerā